Ja kolēģis. Godātie kolēģi. Itālijā nav valsts, kur parasti sniegs sniegs. Mūsu lidojumi tika atcelti un pārcelti, un beidzot mums ir izdevies nokļūt šeit. Sveicu ECB priekšsarētāju Mario Draghi, ņemot vērā laika ierobežojumus, es izlaidīšu plānotos uh, ievadvārdus un uzreiz došu vārdu jums, dragī kungs. Un mums būs arī jāsaīsina otrā daļa, kas paredzēta jautājumiem un atbildēm. Tātad uz četrām minūtēm un otrajā jautājuma kārtā grupēsim jautājumus. Lūdzu, priekšsēdētāji, dragī kungs, vārds jums. Paldies, priekšsēdētāji godātie ekonomikas un monetāro lietu komitejas locekļi, dāmas un kungi. Man prieks būt atkal šeit, Eiropas parlamentā, uz šī gada pirmo uzklausīšanu jūsu komitejā. Divi jautājumi, kurus esat izvēlējušies šodienas debatēm, ir ļoti aktuāli, un es par tiem runāšu arī vien pēc otru. Vispirms par prognozēm un galvenajiem faktoriem saistībās starp izaugsmu un inflāciju. Pēc tam uzsvēršu to, cik svarīgi ir uh, tirgus infrastruktūras nozīme monetārai politikā. Un paskaidrošu, kāpēc centrālai emitentu bankai ir nepieciešami instrumenti, lai rēģētu uz iespējamiem riskiem ierobežotās uh, jomās, kas ir svarīgas viņu monetāras politikas mandātam. Tātad vispirms attiecībā uz ECB monetāro politiku, inflāciju un izaugsmu. Kā es jau sacīju plenāru sesijā šomēnes, Eirozonas ekonomika aug robusti, izaugsme ir spēcīgāka kā iepriekš un ir daudz plašāka, skarot dažādas nozares, dažādas valstis. Saskaņā ar jaunākajiem datiem Eirozonas ekonomika auga par 2,5% 2017. gadā, atspoguļojot spēcīgu uh, eh, izaugsmas impulsu uh, privātajā patēriņa un investīcijā. Šie pozitīvie notikumi ir stiprināti un atbalstīti uh, ar ECB monetārās politikas pasākumiem, kas ir ievērojami atvieglojuši aizņemšanās nosacījumus mājasemniecībām un uzņēmumiem, it īpaši maziem un vidējiem uzņēmumiem. Ņemot vērā visas monetārās politikas eh, pasākumus no 2014. gada vidus līdz 17. gada oktobrim, kopējā ietekme uz eirozonas izaugsmu un inflāciju uh, abos gadījumos tiek lēsta ap 1,9% punktiem kopā, uz, attiecinot to uz periodu no 2016. līdz 2020. gadam. Mūsu pasākumi ir virzījuši Eirozonas ekonomiku uz pamatīgas izaugsmas ceļa, balstoties eh, iekšējā dinamikā un E, ņemot vērā arī potenciālo palēnināšanos e, globālā pieprasījumā. Tomēr inflācija vēl nav pietiekoši pārliecinoši augšupējoša. Pēc tam, kad trīs gadu garumā inflācijas līmeņi ir bijuši zem 1%, dažkārt pat kļūstot negatīvai, Eirozonas uh, nominālā inflācija ir svārstījusies starp 1,3 un 1,5 procentiem kopš pagājušā gada mājiem. Igadējā inflācija janvārī bija 1,3 procenta lielumā. Izmaiņas eh, nominālā inflācijā balstījās uz eh, svārstīgiem komponentiem, enerģētikas resursu cenas un mazāk arī atkarībā no pārtiks preču cenām. Attiecībā uz inflācijas dinamiku šie pasākumi saistībā ar inflāciju bijuši beznozīmīgas ietekmes. Inflācija bez enerģētikas un pārtiks sektora bija 1% janvārī. Tagad koncentrēšos uz faktoriem, kas e, ir zem šiem notikumiem. Nesenais periods ar zemo inflāciju liekas pārsteidzoši no cikliskās perspektīvas. Uh, ņemot vērā, ka mēs pieredzam pozitīvu ekonomisku izaugsmu pēdējo četru gadu laikā. Tas ir radījis jautājumu par to, kuri faktori, cikliskie vai struktūrālie, ir bijuši noteicošie eh, miedarbībā starp izaugsmu un inflāciju. Eirosistēma visaptarošās analīze uh, ir secinājis, ka negatīvie ciklās, cikliskie faktori ir bijuši tie, kas ir ietekmējuši zemu inflācijas līmeni. Ņemot vērā, ka pēc valsts parādu krīzes augstākais bezdarbs un zemā ekonomiskā aktivitāte ir veicinājuši šādu situāciju. Um, šie faktori ir ar pagaidu dabu un uh, neietekmēs inflāciju vidējā termiņā. Tomēr tas ietekmē arī pielāgošanos korekcijas inflācijai. Ņemot vērā neskaidrību attiecībā uz ekonomikas eh, potenciālu, jāsaka, ka eh, cenu spiediens eh, var būt lejupēji vērsts, kur ir īpaši pamanāms šādas uh, norises darba spēku tirgu. Tomēr šādi faktori eh, samazināsies ekonomiskai izaugsmē turpinoties un bezdarbam turpināt samazinoties. Īstenībā algu izaugsme Eirozonā jau ir sākusies pavisam nesen un darba tirgus uzlabosies arī turpmāk. No struktūrālā viedokļa globalizācija ir samazinājusi uh, reakciju uz inflāciju, iekšējos cikliskos nosacījumos un citi potenciāli faktori, tā skaitā demografiskās tendences un izmaiņas uzvedībā, ir, ko izraisa tehnoloģiskā attīstība, ir radījusi Um, spiedienu uz cenām. Kaut arī daži faktori ir paliekoši, tie neatstās paliekoši ietekmi uz inflāciju. Kopējā analīze norāda, ka attiecības starp izaugsmu un inflāciju pārsvarā tiek saglabātas, šī miedarbība tiek saglabāta, kaut arī šī saikne ir mazinājusies pēdējos gados. Kaut arī ir e, ietekmēta virzība uz mūsu inflācijas mērķi. Uh, Skatoties nākotnē, mēs paredzam, ka nominālā inflācija turpinās savu pakāpenisko augšup vērsto kustību. Mēs to atbaldi, atbalstīsim ar monetāras politikas pasākumiem. Nesenās svārstības finanšu tirgos, tīpaši valūtu maiņas kursos, ir pelnījuši to, ka mēs uzraugam šo situāciju tieši rūpējoties par vidējā termiņa prognozēm cenu stabilitātei. Pacietība un neatlaidība attiecībā uz monetāro politiku ir nepieciešama, lai inflācija varētu atgriezties ilgspējīgi pie 2% līmeņa, bet paliekot zem tā. Ir nepieciešams pietiekams uh, monetārās stimulēšanas apmērs, kur papildina mūsu neto aktīvu iepirkumu programmā, iegādāto aktīvu apmērs un plānotās investīcijas. Tāpat arī nākotnes ieteikumi attiecībā uz politikas procentu likmēm. Tagad pāriešu pie to, cik svarīga ir eh, centrālās eh, emitējušās bankas loma uh, un kāda nozīme ir monetārai, monetārā politikai, centrālai tīrvērtei. Un jāsaka, ka tik tiešām šis ir ļoti aktuāls jautājums šobrīd. Ļaujiet man šodien atgādināt, cik svarīga loma ir CCP centrālajiem darījumu partneriem finanšu tirgos. Iesaistoties finanšu transakciju tīklā CCP samazina darījumu partneru riskus un palielina tirgus caurskatāmību. Tomēr krīzes apstākļos tirvērtas aktivitāšu pārtraukumi var atstāt negatīvu ietekmi uz mūsu spēju īstenot monetārās politikas pasākumus. Piemēram, tās var izraisīt ievērojams eh, likviditātes problēmas eh, CCP lietotājiem, kas daudzos gadījumos ir darījuma partneri mūsu monetārajā politikā. It īpaši šīs problēmas var rasties no lieliem un pēkšņiem pieprasījumiem sniegt eh, papildus resursus kādam darījuma partnerim CCP problemātiskos tirgus apstākļos. Turklāt šīs problēmas, kas ietekmē CCP, kurš darbojās naudas tirgos, var ietekmēt eh, parastos monetāras politikas eh, transmisijas kanālus. Tie ir tikai divi piemēri saiknēm starp CCP darbību kopā ar monetāras politikas transmisiju. Kaut arī šīs saiknes nav nekas jauns, tagad tām ir jāpievērš lielāka uzmanība divu iemeslu dēļ. Pirmkārt, finanšu sistēma tagad daudz vairāk paļaujas uz centrāliem darījumu partneriem. Obligātās eh, centrālās tīrvērtas prasības ieviešana, rēģējot uz krīzes situācijām, ir padarījusi finanšu tirgus drošākus un caurskatāmākus. Lielākoties tas ir pateicoties Eiropas parlamenta izdarītajam spiedienam, lai panāktu stiprāku, spēcīgāku finanšu regulēšanu, piemēram, emīru Kaut arī šī stiprināšana, protams, ir vēlama, tā nozīmē arī to, ka CCP ir kļuvuši sistēm, sistēmiskāki. Otrakārt, apvienotās karalistes lēmums izstāties no Eiropas Savienības nozīmē to, ka saskaņā ar pašreizējo normatīvo režīmu vairāki CCP veicot tīrvērtī liela apmēra eiro nominācijas darījumiem būs ārpus Eiropas Savienības regulējuma un tā nodrošinātajiem drošības pasākumiem. Šajā kontekstā komisijas emir divi priekšlikums, kas šobrīd tiek apspriest šajā komitejā, tiek vērtēts kā ļoti nepieciešama iniciatīva. Esošais režīms nekad nav ticis plānots, lai Eh, risinātu tīrvērtas aktivitātes liela apmēra eiro nominētām transakcijām valstī, kas ir atrodas ārpus Eiropas Savienības. Emir divi priekšlikums ļautu Eiropas Savienības iestādēm tiešā veidā uzraudzīt sistēmiski svarīgas trešo valstu CCP, balstoties uz Eiropas Savienības normatīvajām prasībām, izmantojot Eiropas Savienības uzraudzības instrumentus. Priekšlikums eh, paredz eh, centrālai emitējušai bankai īpaši, īpaši svarīgu lomu, atspoguļot stipru saikni starp eh, tīrvērtes un monetāro politiku. Svarīgs papildinājums MR2 priekšlikumam ir ierosinājums grozīt 22. pantu mūsu statūtos, kurus vienbalsīgi pieņēma ECB padome pagājušā gada jūnijā. Vispārējo lietu tiesa Luksemburgā savā 2015. gada nolēmumā lēma, ka prasīs, eh, ka ECB vajadzētu prasīt eh, grozījumus 22. pantā, lai ECB varētu regulēt CCP, kuriem ir nepieciešams saskaņā ar līgumu eh, īstenot konkrēts uzdevumus. Uh, It īpaši garantēju to, ka mēs varam īstenot MR2 paredzētos pienākumus. Ir ļoti svarīgi, lai mums būtu saskaņā ar līgumiem nepieciešamās pilnvars. 22. pānta pārskatīšanā līdz ar to ir absolūti nepieciešams solis. Ņemot vērā tos riskus, ar kuriem ECB saskaras attiecībā uz savas monetārās politikas īstenošanu un transmisiju, uh, ir svarīgi nodrošināt, ka mums ir nepieciešamie instrumenti attiecībā uz CCP, tīpaši krīzes situācijā. Vēlos precizēt, ka šādi pasākumi ir paredzēti risku risināšanai ierobežotās jomās attiecībā uz vienotās monetāras politikas īstenošanu un to, lai maksājuma sistēmas darbotos bez aizķeršanās, kas eh, paredz eh, šo cenu stabilitātes mērķu sasniegšanu saskaņā ar līguma prasībām, nodrošinot eh, norēķinu iespējas, eh, ķīlas, eh, maržas un cits paredzētos pasākums. Protams, ka tas tiktu īstenots tikai tad, ja būtu skaidri draudi mūsu monetārai politikai un nekādā veidā nav plānots ierobežot CCP uzraugu prerogatīvas vai e, tos noteikumus, ko noteica Eiropas Savienības likumdevēja. ECB rīkosies tikai savas kompetences ietvaros, kas nozīmē, ka formulēt un īstenot monetāro politiku Eirozonā. Turklāt, jebkuri pasākumi, kas tiks īstenoti uz šī pamata, būs samērīgi un pilnībā pamatoti ar nepieciešamību īstenot mūsu monetārās politikas pienākumus. Tāpat es vēlos uzsvērt, ka šī režīma īstenošana e, ne Eiropas Savienības valstīm būtu jāīsteno, cik tas iespējams, eh, izmantojot sadarbību ar vietējām iestādēm. Ļaujiet man arī uzsvērt to, cik svarīgi ir pabeigt eh, darbu pie trūkstošos Eiropas Savienības likumdošanas daļas, eh, piemēram, MR2, pirms notiek Brexit, lai sagatavotos visām, visiem iespējamiem variantiem, tā skaitā scenāriem, kad netiek panākt vienošanās. Ja tas netiks izdarīts, tad centrālās bankas un uzraugi paliks bez nepieciešamiem instrumentiem, kas neļaus eh, reaģēt uz riskiem saistībā ar sistēmiskiem eh, eiro valūtas CCP, kas darbojas ārpus eh, Eiropas Savienības regulējuma. Mums visbeidzot nevajadzētu arī ignorēt sistēmisku pārobežu uh, nozīmi, kas varētu būt centrālai tīrvērtei, kas tiek veikta Eiropas Savienības iekšienē. Tādēļ mums nepieciešams stiprināt uzraudzības konverģenci Eiropas Savienībā, nodrošināt eh, integritāti vienotajā tirgu un vienotas spēles noteikums. Eiropas parlamentam šajā procesā būtu īpaši svarīga loma. Tagad noslēgumā. Mūsu monetārās eh, politikas pasākumiem ir eh, bijuši taustāmi rezultāti Eirozonas ekonomikai tālākas politikas iniciatīvas tomēr ir nepieciešams, lai mazinātu um, risku, stiprinātu noturību krīzes situācijās un palielinātu izaugsmas potenciālu. Tikai ambicioza politika ļauj sasniegt konkrētus iegūmus Eiropas iedzīvotājiem. To mēs varam arī mācīties no mūsu kopīgās vēstures. Šogad svinēsim 25. gada dienu vienotajam tirgumu un Maastrichts līgums stāšanās spēkā. Tie bija drosmīgi lēmumi, un mēs turpinam gūt labumu no šiem lēmumiem arī šodien. Preces, cilvēki, pakalpojumi, kapitāli var eh, brīvi eh, pārvietoties eh, Eiropas Savienībā, un noteikumi ir spēkā visā Eiropas Savienībā. Izveidojot ekonomikas un monetāro savienību, mēs gājām vēl soli tālāk, izveidojot vienotu valūtu. Un šajā garā arī gaidu turpmākajos mēnešos svarīgās diskusijas par to, kā mēs eh, ekonomikas un monetārās savienības pārvaldību veidosim. Paldies par uzmanību, un tagad esmu gatavs atbildēt uz jūsu jautājumiem. Thank you, President Draghi. Liels paldies, priekšstādātāji Draghi. Mēs uh, augstu uh, vērtējam arī pacietību un konsekvenci monetārajā politikā, un mēs uh, strādājam šai jomā un saskaņā ar 20 otro pāntu esam iecerējuši pabeigt darbu šajā jomā līdz gada beigām, kā jūs to uzsvērāt. Tagad es katram runā priekšsēdētāji, dragī, sveicam jūsu mūsu komitejas sēdē, un mēs plenārsēdes noslēgumā tā, tas uh, ietekmēs uh, e, ASV transnacionālo uzņēmumu depozītus Eiropas bankās un naudas plūsma no Eirozonas uh, uz ASV bankām, lai baudītu šīs priekšrocības nodokļu ziņā. PCB e ir ņēmusi vērā patērētāju aizsardzības prasības, vērā īstrā intereses, ja šie kredīti tiek pārdoti tālāk. Paldies. Pirmais jautājums par ASV nodokļu reformu. Tas ir uh, ievērojams politikas pagriez šai politikai. Bet mēs jau piedzīvojam uh, lielas, uh, liela apjoma naudas plūsmas prom no e, repatriācijas plūsmas, ko veids lielie uh, uzņēmumi un nodokļu priekšrocības, ko tās bauda. Protams, ka tās ir savstarpēji saistītas lietas ziņojumu. Šobrīd mēs novērojam šīs plūsmas. Ir grūti uh, paredzēt šobrīd ilgtermiņā uh, ietekme, bet uh, to grūti šobrīd izvērtēt un um, varētu būt pozitīva ietekme, kas arī atspoguļosies pēc tam Eiropā. Tas ir eh, priekšsēdētāji. Dragi, jūs kā jau bieži to esat darījis arī šoreiz, iestājāties par ekonomiskās monetārās savienības padziļināšanu. Jau ir runāts par to, ka ir nepieciešams padziļināt ekonomisko monetāro savienību, ka tai jāvirzās uz priekšu. Un es tā bez aplinkiem gribētu jums jautāt šoreiz, ko jūs domājat par uh, pašreizējo procedūru, kā tiek izmantot ieceļot Eiropas centrālās bankas lēmumu. Vai jūs domājat, ka padomē notikusī diskusija aiz pēc tam, kad mums bija tikšanās ar slēgūrā, ko jūs domājat par to, ka Eiropas parlaments prasa, lai vairāk sieviešu būtu pārstāvēts bankas, vēl varētu apdraudēt jūsu vadītās iestādes neatkarību? Let me just go through the. Uh... Valdes iecelšanu regulē uh, Eiropas Savienības darbības līguma 283. pantu Finu padomas ieteikuma. Saskaņā ar šo procedūru un kā iepriekšējās uh, procedūras e, pozitīvi vērtē parlamenta lomu uh, šajā kontekstā. Tas ir viss, ko līdz šim. Un mēs ļoti, es arī ļoti atbalstu šo mērķi. Pervāns Bērēs, manuprāt, jūs neatbildējāt uz manu jautājumu. Es jūs nelūdzu citēt līguma pantus, bet interpretēt to visu un pastāstīt, kā tas reāli tiek īstenots dzīvē. Nu, uh, par uh, izvirzīto kandidātu. Nu, katrā ziņā tā nav mana kompetence. Es nevaru apspriest ekofina izvirzīto kandidātu, bet es gribētu arī norādīt, ka uh, šī neatkarība tiks aizsargāta atbilstoši, ar, uh, atbilstoši līgumam, neatkarīgi no personālijām. Uh, Eh, kandidāts tiks izvērtēts pēc eh, savas eh, kompetences. Jūs teicāt 28, 21. martā, nē, mēs to darīsim pat ātrāk. 8. martā tas notiks. Tātad kandidāts tiks izvērtēts institucionālais ietvars ir vissvarīgākā aizsardzība pret politisku iejaukšanos. Tas nodrošina neatkarību. Paldies vārds Sandaram Lūisam. Paldies priekšsādātāju sveicu Mario Draghi mūsu vidū. Es gribētu pievērsties jūsu runas pirmai daļai, kur jūs runājat par ciešas uzraudzības nepieciešamību. Vai jūs esat paredzējis paplašināt ECB uh, inflācijas mērķu izvērtēšanu, iekļaujot arī aktīvus. Jūs šobrīd um, inflācijas indeksā iekļaujat tikai uh, mājokļu cenu, kas ietekmē mājasaimniecību pirktspēju. Jūs norādījāt, ka šobrīd Eurostat uh, strādā arī pie uh, tādu um, mājokļu iekļaušanas, kurās dzīvo paši īpašnieki. Nākamais variants varētu būt iekļaut visas aktīvu cenas inflācijas rādītājos, lai novērstu aktīvu burbuļu izveidošanos. Vai jūs to atbalstītu vai nē? Paldies! Mēs arī šobrīd uh, Uh, pievēršam uzmanību aktīvu cenām. Tas ir uh, svarīgs informācijas avots, bet mūsu primārais mērķis ir jā, jāizmanto harmonizēts patēriņa, pre, uh, patēriņa cenu indeks un inflācija uz to attiecībā uz to nedrīkst pārsniegt 2%. Un mēs domājam par eirozonas iedzīvotāju bet ir jādomā arī par ietekmi uz finansēšanas nosacījumiem uzņēmumiem. Mums ir tiešām jāievēro četras minūtes uh, visiem. Jā, bet man bija tikai divas minūtes, saka Lūnes kungs iztērēts. Tātad es sapratu, ka jūs neņemsiet. Mums ir tiešām jāievēro četras minūtes uh, visiem. Jā, bet man bija tikai divas minūtes, saka Lūnes kungs iztērēts. Tā tad es sapratu, ka jūs neņemsiet pretēt. Otrkārt, eh, ja netiek iekļauts arī visas aktīvu cenas, jānorāda, ka arvien vairāk ekonomistu uzskat, ka 2008. gada finanšu cena bija saistīta ar Greenspēna eh, Federālo rezervi bankas īstenoto ļoti zemo. Eh, es, es paskaidrošu, ko es gribēju teikt savā atbildē. Ir vairāki iemesli, vairāk veidi, kā vērtēt uh, finanšu krīzes cēloņus. Tātad varbūt nekustamā īpašuma cenas, vai arī tas var būt tādēļ, ka notika deregulācijas process finanšu jomā, un tas notika desmit gadus pirms krīzes. Ir tādi, kas atbalsta vienu skaidrojumu, citi iestājas par otro bet e, tagad tiek īstenota ekspansīva monetārā politika, ko to prasa pašreizējā situācija, un to prasa arī mūsu pilnvaras. Un mēs katrā gadījumā nevēlamies e, vājināt pašreizējo regulējumu. Es runāju ne tikai par Eiropas Savienības līmeni, bet arī par e, visu pasauli kopumā. Vārds uh, Volfam Klincam. Paldies priekšsēdētāji. Padziļinot ekonomisko monetāro savienību un uh, pabeigt banku savienības izveidi ir divi uh, visu pasauli kopumā. Vārds uh, Volfam Klincam. Paldies priekšsēdētāji. Padziļinot ekonomisko monetāro savienību un uh, pabeigt Banku Savienības izveidi ir divi izvirzītie mērķi. Viens no veidiem, kā to izdarīt, būtu tas, ka, uh, vai viens no šķēršļiem ir uh, slikto kredītu apjoms atsevišķās dalību valstīs, un būtu jāpanāk, lai šis līmenis nepārsniegtu 10%. Kā jūs esat iecerējis to darīt? Otrakārt, uh, Eh, kādā Vācijas avīzē bija rakstīts tas, ka jūs eh, Eiropas Savienības finanšu ministriem eh, esot teicis, ka jūs, prāt, Grieķijai būs grūti atkal atgriezties finanšu tirgos, un jautājums, kā to varētu tomēr panākt, kāda palīdzības programma būtu nepieciešama, kas to finansēs. Tālāk, nākamais jautājums runājot par ēsta pārskatīšanu ar dārākiem sarunu partneriem, man nākas eh, dzirdēt, ka ECB ne, nevienmēr eh, skaidro saprotamā veidā savu viedokli un arī izmantotie modeļi nevienmēr visiem ir saprotami. Un... Paldies atbildēšu pēdējo jautājumu. Es to īsti nemaz nezināju, bet, eh, ja, ja tas tā ir, esam gatavi uzlabot, eh, ja tas ir ties, ko jūs teicāt. Par pirmo jautājumu. Runājot par kopējas depozīta apgies jau pirms es pārakstu attiecīgo līgumu. Tātad riska samazinājums, eh, mūsuprāt, tam ir jāiet roku rokā ar uh, kopējo eh, risku vai tātad šo risku eh, sloga sadali. Tālāk runājot par sliktajiem kredītiem un desmit precetiem, te runa arī par eh, pirmā līmeņa un otrā līmeņa aktīviem, kas joprojām ir klātesoši. Tas viss ir mantojums no uh, finanšu krīzes un tad arī no ekonomiskās lejupslīdes, un mums jātiek galā ir ar abiem. Vai mēs nosakam kvalitatīvus mērķus? Uh, Ehm, vai te būtu jārunā par labāku uzraudzību. Nu, jāsaka, ka uzraugi negrib, lai viņiem norāda, kādiem ir jābūt nomināliem mērķiem, kas būtu eh, pilnīgi vienādi jāpiemēro visām bankām, jo viņi tomēr vēlas saglabāt šo neatkarību un elastību izlemt par katras eh, atsevišķas bankas situāciju. Bet kvalitatīvi progresa ziņojumi, protams, ir ļoti svarīgi, tā kā es jums pilnībā piekrītu, ka tā ir ļoti svarīga lieta, ar ko ir jātiek galā. Un visbeidzot, runāt par Grieķiju. Nu, īstā nav dramatizēta atskaitēs īpaši runājot par sliktajiem kredītiem un vajadzību tos uh, daudz skaitu samazināt. Uh, arī uh, izmantojot elektroniskās izsoles. Un ļoti daudz, kas ir izdarīts Grieķijā šajā sakarā, bet joprojām ir kaut kādas programmas vai, vai, vai izmaksas vai kaut ko tam līdzīgu. Nē, protams, kā ECB prezidents nav tas, kam ir jāsaka te galva. Jā, nu, tieši tā arī mēs savā finanšu darba grupā par to runājām, kā pres nedaudz uh, to visu. Paldies, eh, cienījamais eh, Drāgī kungs. Paldies, ka esat atkal mūsu komitejā eh, vērtējumu par Grieķijas ekonomiskās attīstības perspektīvām. Un arī par to, ka jūs tieši tādiem pašiem vārdiem, kā Zakalotis kungs, aprakstījāt to, ko daži laikrakstī Grieķijā centās izdarīt. Tas kaņotības starp jums Bet, eh, kas notika pirms nedēļas Eirogrupas sanāksmē 19. februārī, gan Santēno Moskavīju Grieķijas ekonomikā un to, ka eh, viss iet pozitīvo ceļu un to, ka eh, Grieķijas valdības veiktie pasākumi pelna uzslavu un ka Grieķija virzās uz to, lai kas eh, galu galā stiprina Grieķijas ekonomiku un uh, padara uh, iespējamu perspektīvu attīstību. Bet uh, es gribēju jums jautāt, kā kvarteta loceklim, vai jūs domājat, kā Reklinkungs, kā līdzekļu buferis ļaus virzīties priekšu, vai, nu nē, es neesmu lielāks pesimists noteikti, uh, Eh, visas, eh, visas priekšdarbi, kas bija jāveic, tie vēl ir jāizvērtē un eh, jāizvērtē, vai tiešām bez geogrāfiskiem ierobežojumiem tiek nodrošināta nepies priekšsēdētāja. Prie, priekšsēdētāja drāgi, man ir jautājums par ABLV bankas problēmām. Eh, ABLV banka divreiz ir saņēmusi eh, bankrotēt, bet no piekdienas uz sestdienu tikta nolemts eh, slēgt banku. Kāpēc pirmais atbalsta uh, aizdevums bija nepieciešams, lai gan bija noteikts maksājumu iesaldēji, ies, lai tik not, tika piešķirts otrs aizdevums. Kāda bija starpība starp eh, šiem diviem laika posmiem un ko jūs beigās esat mācījies par to, kāda ir uh, saistība starp LA un banku uzraudzību? Paldies, es domāju, ka mēs nevaram komentēt eh, par uh, ELA operāciju detaļām. Uh, papildus tam, ko sniedz uh, centrālās nacionālās bankas. Un galu galā mēs piekrītam tam tikai tādos gadījumos, um, mēs iebilstam pret šādu kredītu izsniegšanu tikai tad, ja tie ir pretrunā ar uh, pamatprincipiem, bet uh, ja tie ir saskaņā ar ELA nolīgumu, tad mēs uh, nevaram uh, iebilst pret tiem. Protams, pasākumi pret naudas atmazgāšanu ir ārkārtīgi svarīgi, bet ELA ir domāta likviditātes plaisas uh, pārvarēšanai vai papildināšanai, iztrūkuma papildināšanai, nevis eh, vērsta uz pret naudas atmazgāšanu vērstiem pasākumiem. Nu labi, nu tā ir tāda pusatbilde, saka Igolda kungs. Es eh, gribēju jautāt, vai jūs nedomājat, ka šādi te gadījumi, kā ELA varētu tāda ļaunprātīga izmantošana vai nekvalitīva izmantošana varētu graut uh, uzticamību uh, šai te politikai. Un tad es vēl gribēju jautāt par G30 un vai jūs sekosiet uh, ombuda ieteikumam šajā ziņā. Kas attiec uz pēdējo jautājumu? Mēs esam ņēmuši vērā, esam iepazinušies ar ombudsmanu vēstuli Un, protams, atbildēsim atbilstošā laikā uz to, kā tas ir paredzēts līdz aprīļa vidum, uz pirmo punktu atbildot. Es jums piekrītu, ēlā politika ir jāmaina. Un es jau uh, vairāk kārt esmu atsaucies uz to. Tā ir tāda pagātnes palieka. Un, uh, bet, lai to mainītu, mums vajag uh, visu dalību valstu piekrišanu būtībā. Uh, Mums ir jānolēmi, kā mēs atteiksimies no šīs nacionālās suverenitātes monetāri, mon, eh, tātad monetārajā politikā. Nu tā. Tas ir viss, ko es varu teikt eh, uz šo brīdi. Marko Vāli, paldies priekšsēdētāji. Man ir trīs jautājumi. Vispirms Kvantitatīvais īzings. Būt kā kvantitatīvo īzingu jāpārskata eh, ilgākā laika periodā. Šķiet, ka 18. gads bija pēdējais gads, kas bija to, eh, ka situācija nav um, sevišķi optimisti. Tiešām vajadzētu izvēlēties eh, papīru, eh, šo te parādu vērtspapīrošanu un eh, varbūt pakļaut tos arvien jauniem riskiem. Banka kapitāls ir pietiekams un ko jūs vēl darāt, lai tiktu? Kvantivā izinga pagarināšana netiek apspriesta padomē. Es jau sākumā savā infla, eh, inflācijas rādītāju tuvojas optimālajiem, bet mums ir jābūt arī konsekventiem un pacietīgiem. Šobrīd pārstāv noteiktu pasākumu kombināciju. Māsim reinvestēt eh, obligācijās, jau pēc iepirkuma, arī pēc iepirkuma problēmiem. Tālāk runājot par monetāro savienību un fiskālo konverģenci, kā arī vienas, viena drošībā un tā tālāk, lai varētu labāk pārvarēt krīzi. Solidaritāte, protams, nav atraujama no atbildības, un atbildība nozīmē kolībā un tā tālāk, lai varētu labāk pārvarēt krīzi. Uh, Solidaritāte, protams, nav atraujama no atbildības, un atbildība nozīmē konverģenci, ekonomiskās politikas konverģenci un ekonomiskās struktūras konverģenci un konverģenci uz labāko pieredzi eh, attiecībā uz institūcijām. Un varbūt, ka tieši tas ir vissvarīgākais konverģences aspekts, un konverģence pati par sevi radīs nepieciešamo uzticību. Uh, lai e, patiešām varētu izveidot vienu kopēju e, drošu aktīvu. Un e, mēs, protams, joprojām ticam, ka kapitāls ir adekvāts attiecīgiem riskiem, un ECB šobrīd ir aizsākusi programmu, kas ir vērsta uh, otrā un trešā līmeņa aktīvu uh, cenu noteikšanai. Un uh, tas būtu tas, pie kā vajadzētu turpināt strādāt. Jā, nu šis parlaments to jau ir ieteicis jau sen atpakaļ. Barbara Kapele. Paldies, priekšsēdētāji. Uh, paldies, drāgie kungs, kā neskatoties grūtībām esat ieradies uh, mūsu komitejā. Uh, Un mans jautājums attiecas uz sliktu. Eh, paldies, drāgie kungs, kā neskatoties grūtībām esat ieradies eh, mūsu komitejā. Un mans jautājums attiecas uz sliktajiem kredītiem. Un komisijas eh, ziņojumu par uh, to, kāda ir situācija ar uh, sliktiem uh, kredītiem un tendence. Uh, ir ar augšu pejošu eh, tendenci un atšķir, atšķir dalību valstīs no 0,7% līdz uh, eh, 1,6%. Un runājot eh, par jauniem uh, sliktajiem kredītiem un uzraudzības dītiem, un katalogu, kas tiks izveidots, un būs pieejams, bet eh, ņem pasākumi, lai stabilizētu situāciju. Eh, jūs runājāt par Grieķiju un Grieķijas eh, situāciju un pasākumus pirmajā gada pusē kas būtu vērsti uz slikto kredītu problēmas risināšanu Grieķijā un Itālijā. Gribētu teikt, ka, lai tiktu galā ar sliktiem kredītiem noteiktā veidā, nu jāsaka, ka jā, tie ir banku bilancē, ieņiski eh, liels slikto kredītu īpatsvars nozīmē uh, Uh, mazāku kredītu portfeli uh, ekonomikas attīstībai. Tīski ekonomikas uzlabošanās iet uh, roku rokā ar slikto kredītu īpatsvara samazināšos. Nu, jūs sacījāt arī, ka ir valstis, kurās tas uh, NPL līmenis ir ievērojami samazinājies, citur nē. Tas ir gan saistīts, un līdz ar to ir attiecīgi arī uzlabojusies banku uh, rentabilitāte. Un mēs eh, apsveicam arikšanu jaunajiem sliktajiem kredītiem, tā saucamos automātiskos pirmā pīlāra nosacījumus. Taču tas uh, eh, atšķīras uh, eh, no pielikuma. Pielikumā ir runa par to, kas tiek sagaidīts no uzraudzības. Vispirms jau īpatsvaru pieaugumam. Uh, Un runājot par komisijas priekšlikumu, tad komisija grib, lai tas tiktu nevis automātiski piemērots vai pakļauts noteikiem noteikumiem, bet lai uzraugs izvērtētu attiecīgās institūcijas mm, risku. Tātad, lai noteiktu riska situācija ar NPL attiecīgajā institūcijā, eh, tad, eh, uz, tad uzraugam būtu eh, jāizvērtē situācija un jānovērtē, vai otrā pīlāra riski vēl joprojām pastāv vai ne, un ja attiecīgie priešnoteikumi netiek izpildīti, tad ehm, jāsacina, ka šī situācija ir savstarpēji papildinoša uzraugošām iestādēm. Tagad, diemžēl, mums ir jāapvieno jautājumi, jo vēlākojas 5.25 ir jābeidz darbs. Mums jāveic arī konstitucionālais pienākums uzklausot kandidātu ECB vicepriekšsēdētāja amatam. Un tulkošana beigsies eh, paredzētajā laikā, līdz ar to mums ir. Ne... Pirms četrām dienām man bija iespēja runāt par ECB gada pārskatu. Un ir skaidrs, ka bankas loma bijusi ļoti svarīga ekonomiskai atvesļošanai, bet ar monetāro politiku nepietiek, ja mēs vēlamies līdzsvarotu izaugsmas periodu runājot par monetārā stimula pārtraukšanu, kā mēs varam turpināt eh, veicināt reformu īstenošanu. Tālāk par valūtu kariem, par kuriem runāja daži ECB padomes locekļi. Par kādām, eh, kādas metodas jūs izmantojat? Jāpalmantot ECB peļņu kā pašu resursus Eiropas Savienībai. Kā jūs zinat, tas jau bija daļēji iekļauts notikumiem. Un šī norma varētu tikt īstenot arī Eiropas priekšsarētāji, paldies ECB eh, e priekšsarētājiem. Beļģijas Nacionālā banka pagājušajā nedēļā publiskoja savu gadu pārskatu par iepriekšējo gadu un tur pauž bažas par attīstību mājokļu tirgu Beļģijā. Ņemot vērā parādu apjomu mājsaimniecībām, bankas ir pārāk elastīgas piešķirot kredītus, un Beļģu bankām līdz ar to būs nepieciešams papildus kapitāla buferes 1,25 miljārdu eiro apmērā. Vai jūs piekrītat šīm bažām? Un vai ECB apstiprinās šo pasākumu, kā procedūra to prasa, un vai tiks īstenoties Jakobs von Vaidzekers. Paldies, priekšsēdētāji. Priekšsēdētāji, dragi, man jums ir divi jautājumi, un es piekrītu šai idejai, ka centrālai bankai ir jābūt iesaistītai šajā procesā. Jautājums ir šāds. Ja ja mēs apvienosim uzraudzību vienā Eiropas institūcijā, piemēram, ESMA, un papildus tam Eiropas centrālajā bankas iekšienē, kas lemjams, kurās jomās ECB būtu lemšanas tiesības un kurās ESMA vai cits vienotais Eiropas uzraugs būtu atbildīgs. Jo šobrīd, manuprāt, debatēs ir liels apjukums. Vēlētos dzirdēt precīzāk no jums, ņemās atbildību. Paldies, Georgijos Kircus. Paldies, priekšsēdētāji. Divi jautājumi, lai tiktu galā ar lielu parādu apjomu. Diemžēl janvārī inflācija bija negatīva Grieķijā. Tas notika pirmo reizi kopš 2016. gada. Vai ECB ir analizējusi inflācijas situāciju tā ar elektroniskām izsolēm. Ja nekļūdos, tad tam jāsākas ir pēc vairākām nedēļām, kas ir pozitīvs notikums. Tomēr nedomāju, ka šī situācija ir viegli normalizējama, jo ir radikāli kreisās grupas. Eh, viena lieta ir iesākt procesu, bet kaut kas cits ir labi īstenot to. Ir nepieciešams pāris periods. Par ilgspējīgu finansējumu Mēs sagaidām komisijas rīcības plānu, kuri paredzēta iniciatīva arī, eh, un vēlas noskaidrot, ka tas ir pārsvarā CO2 izmešu radošas eh, nozares, kas veido 80, 18% tikai no pievienotās, eh, arī plānojat publiskāk par to izteikties man jāatvainojas pārējiem kolēģiem, bet šeit ir jāliek punkts jautājumiem. Un jālūdz arī priekšsēdētājiem Dragi atbildē pēc iespējas īsāk. Jā, paldies priekšsēdētāji. Centos pierakstīt jautājumus, bet varbūt kaut ko esmu palaidis garām. Pirmais jautājums. Vai monetāra politika ir vienīgais eh, un galvenais eh, instruments atvesļošanas procesā un izaugsmes eh, uzlabošanai? Protams, ka nē. Jūs droši vien esat jau apnikuši eh, dzirdēt manis sacīto. Pēdējos piecus gadus esmu teicis. Un viņi ir nobažījušies, ka šis pieaugušais svārstīgums varētu izraisīt nevēlamu monetārās politikas. Eh, šis ir politisks lēmums. Kas ar to ir domāts? pārskaitīt summu, kas atbilst daļai no peļņas, kas gūta no akcijām, tiek pārskaitīts uz Eiropas Savienības budžetu, kas veido daļu no nacionālajām iemaksām Eiropas Savienības budžetā. Līdz ar to tas nav saistīts ar ECB politiku attiecībā uz esam atbalstījuši makroprudenciālus pasākumus, lai risinātu zināmus sistēmiskus uh, riskus, kur, protams, ka mē, šeit ir dominējušais uzraugs un ECB ir nepieciešams uzraudzīt konkrēto risku saistībā ar CCP, eh, tiek prasīts no ESMA. Protams, ka mēs eh, koordinēt savu darbību ar ESMA, lai izvairītos no pārklāšanās, nu, mēs, eh, protams, sadarboti tirgos, neņemot vērā tādu ietvaru kā EMIR nu, noteikumu kas, kas CCP ir ievērā. Tātad ECB nepieciešams tās pilnvaras, kas e, ir vajadzīgas, lai īstenot šos pienākumus. Protams, kā mēs vienmēr rīkojam. Turpinoties e, situācijas uzlabojumiem, vajadzētu nonākt pie pārliecības, ka mērķi tiks sasniegti. Tomēr vajag atcerēt par ilgspējīgu finansējumu Mēs e, esam viena no parakstītājiem, biežums un nopietnība dabas katastrofām e, rada riskus. Mums ir nepieciešams e, uzraudzīt. Atbalstam arī ierosināto taksonomiju šajā jomā. Tāpat laikā ir svarīgi atcerēties, ka jebkuras izmaiņas vērtējiem dragī par šo ļoti interesanto un nozīmīgo viedokļu apmaiņu. Dialogs nākamais mums ir paredzēts maijā. Aptuveni vēl ir jāapstiprina konkrēts datums, bet šobrīd liekam punktu šai, šai daļai. Paldies! godātie kolēģi, lūdzu, ieņemiet vietas. Tekofina padome 20. februārī izlēma ieteikt Spānijas ekonomikas ministru Luis de Gindos ECB priekšsēdētāja vietnieku amatam aizstājot Viktoru Konstancijo ar šī gada 1. jūniju ievēlot ieceļ ECB priekšsēdētāju vietnieku no profesionāliem, eh, no šīs jomas profesionāļiem pēc konsultācijas ar Eiropas parlamentu un ECB padome. Līdz ar to šodienas uzklausīšana ir daļa no šīs. Un viņa aizpildīts apjomīgs, eh, apjomīga anketa. Paldies par to, ka atbildējāt uz daudziem jautājumiem par monetāro politiku, bet ne tikai, arī par caurskatāmību, ekonomikas monetārās savienības klāsts aptaujas veidlapā. Jūs zinat, mums bija arī neformāla viedokļa apmaiņa ar diviem kandidātiem uz šo amatu. Un ar šo pasākumu mēs sākam oficiālo procedūru, tāpēc uh, lūkšu Degindos kungu. Lai godātie ekonomikas monetāro lietu komitejas deputāti, dāmas un kungi, man ir liels prieks un gods uzrunāt jūsu kan komiteju šodien kā kandidātam uz ECB viceprezidenta amatu. Jau gadu laikā nodrošinot uh, cenu stabilitāti un uh, Uh, sabiedrības labklājību. Ir uh, jādomā par uh, ekonomisko monetārās savienības saglabāšanu un e, pārvarot krīzi un dziļo recesiju un nodrošinot ekonomiskās situācijas uzlabošanu. Tāpat ir bijušas jārisina problēmas ar uh, neusticēšanu, un mēs esam veikuši reformas šai jomā, lai uzlabotu uh, rezervju īpatsvaru, tāpat kapitāla mm, prasības īstenojot. Tāpat ir bijušas problēmas ar uh, nekustamā īpašuma Uh, jomas bankrotiem. Uh, esam uh, pieņēmuši likumu par maksātnespēju un uzņēmumu vadību peļņu. SVF un Eiropas komisiju pēdējo sešu gadu laikā esmu darbojies šajā jomā. Pirms tam esmu bijis arī valsts sekretārs uh, Es uh, piedalījos arī sarunās par uh, Spānijas pievienošanos ekonomiskai monetārai atbildējis uh, uz jautājumiem par uh, savu profesionālo pieredzi. Tagad es gribētu runāt par ECP monetāro politiku. Pēdējo desmit gažu laikā gan literatūra, gan e, e pieredze uh, liecina par to, ka cenu uh, stabilitāti, un ECB veiksmīgi ir pildījis šādu lomu gadu gaitā. Pat uh, reaģējot uz deflācijas risku, ECB ir veikusi pasākumus, lai uh, novērstu arā politika ir balstījusies uz vienkāršu, bet uh, stabilu rīcības ietvaru Eh, nodrošināt cenu stabilitāti, izmantojot divus pīlārus, veicot eh, monetāro analīzi. Tāpat laikā empīriskā analīze liecina par eh, to, ka neatkarība ir svarīga centrālajai bankai, lai nodrošinātu zemu in, procentu likmju rādītāju. Un uh, Uh, ir šāda neatkarība. Uh, ECB uh, veic analīzi un nodrošina rūpējas par inflācijas stabilitāti. Tāpat tā ir atbildīga par visiem veiktajiem pasākumiem un, kā priekšstādātais Dragi parlamentā pirms trim nedēļām norādīja, ECB monetārā politika ir devusi ieguldījumu e, Eirozonas IKP pieaugumā e, par e, gandrīz diviem pro arī teikt, ka notiek diskusijas par to, kāda varētu būt prudenciālā ietekme vidējā un ilgtermiņā šiem veiktajiem pasākumiem. Šie, eh, šīs problēmas ir jārisina ar makroprudenciāliem instrumentiem, un ekonomiskais uh, eh, cikls norāda, ka uh, var notikt fragmentācija finanšu tirgu un ir jānovērš šāda attīstība un jāstiprina finansiālais regim un SCB mandātu un attīstību pēdējo desmit gadu laikā, un tagad es gribētu pievērsties uh, monetārai politikai, krīzes pārvarēšana. Uh, ir esmi neilgtspējīgu makroekonomisko līdzsvaru pieaugums var novest pie monetārā tirgus fragmentācijas un tas varētu arī kavēt monetāro stimulu novadīšanu uh, līdz reālai ekonomikas uh, šokus. Mums ir jāstiprina Eiropas banku sektora integrācija, īstenojot uh, slikto kredītu apjomu samazināšanos, un šīs pasākumi jāpātrina. Tāpat jāpievērš uzmanība nebanku finanšu sektoram. Kapitālu tirgu savienības izveide ir vēl viena e CB nepieciešamību stabilizēt eirozonu, iztenojot uh, ārās uh, uh, politikas instrumenti, lai ECB pildītu savas pilnvaras pēc krīzes pārvarēšanas, sadājot ECB, un varam izvērtēt, kāda pašākuma ir piemēroti konkrētā brīdi. Ekofin uh, iestāšu visu Eiropas Savienības pilsoņu labklājības interesēs. Paldies! Paldies par šo prezentāciju. Un tagad pirmais eh, runātājs Heiskungs. Paldies eh, un eh, laipni sveicināts šeit atkal atpakaļ pie mums un paldies par jūsu sadarbību ar ekonu. Man ir divi jautājumi. Pirmais ir saistīts ar uh, eh, ekonu svarīgo lomu šeit Eiropas parlamentā, veidojot dialogu ar ECB. Jūs uh, šodien arī redzējāt, kā mēs sadarbojamies ar priekšsēdētāju Drāgī kungu. Uh, un e, tas notiek regulāri, tas nenotiek tikai saistībā ar igadējo ziņojumu, bet e, mēs regulāri uzdodam jautājumus, e, izmantojot šo procedūru. Vai jums ir kāds, kāds idejas par to, kā mēs varētu uzlabot parlamenta uzraudzību, sakojot ECB darbību un kā jūs eh, tajā saskatāt savu lomu kā vicepriekšsēdētājs. Un uh, eh, Tragikungs uzskata, ka tā ir svarīga loma um, veidot šo sadarbību. Un vai jūs redzat sev kādu lomu šajā sakarā, un vai to varētu kā paplašināt? Un jūs uh, uzsvērāt, cik svarīgi uh, Mm, pro, eh, dažādi pasākumi, kas eh, veicina tautsēmniecības attīstību Eiropas Savienībā, bet kā tagad attiecībā starp eiro un eh, dolāru un inflācijas mērķi 2 līdz ap 2 procentiem, vērojot dolāru kursu krišanos un tā tālāk. Tātad, kā jūs saskatāt šīs perspektīvas? Liels paldies, Hejas eh, kungs. Man ir jāsaka, ka eh, laikā, kad biju ministrs, 22 reizes esmu viesojies Spānijas parlamentā, eh, publisks amats un atklātība un pārskatāmība atskaitīšanās, nu, šis te dialogs starp parlamentu un EKB, tas ir, protams, ļoti būtiski. Uh, un es eh, labprāt būtu šeit biežs eh, viesis tieši ekonu komitejā. Un es zinu, ka, nu, man jau ir pieredze sadarbībā ar savu nacionālo pā, parlamentu un, jāsaka, neatkarībai pozitīvu virzienu. Un es domāju, ka tādēļ, ka mēs pieņemam pareizos lēmumus, tagad notiek ekonomikas atvesaļošanās, tā kā pateicoties Eirogrupas, ne, nu, pateicoties Eirogrupas darbībai, tas notiek. Un bez tā tas droši vien nebūtu iespējams, tikai divi, trīs gadi bija nepieciešami. Nu, protams, ka Eirogrupas eh, tagadējais eh, kandidāts, eh, priekšsād, piedāvātais priekšsēdētājs būs ļoti efektīvs savā darbā. Es arī par viņu balsoju, un viņš arī varēs tālāks integrācijas procesu padziļināt, un es tam cieši ticu. Bet vai jūs lūdzu atbildēsiet uz pāriem jautājumiem? Nu, lēmums un tā. Nu, un tā, kā ar to bilanci, kā jums šķiet, cik lielai bilancei vajadzētu būt ECB? Nu, jūs zināt, kā ECB bilance ir atkarīga no lēmumiem, kurus e, pieņem, kas tiek pieņemts. Es domāju, ka ECB veiktais izvērtējums līdz šim ir bijis korekts un e, atbilstošs, un e, mēs arī spēsim veidot tādu montāronu. Keitvina Svinbarna. Paldies un paldies, ka esat par ECB, par ko. E, un mēs uzskatām, nu, ka e, nu, ne tuvu e, šī situācija nav optimāla. Nu, protams, es neapgalvoju, ka pabeigtu tā tad centrālās tīrvērtes nostiprināšana līdz, uh, 18. Gada, līdz šī gada beigām un arī pabeigtu darbu pie ēmīr. Un ir um, svarīgi, lai veiksim savu darbu. Paldies, Ramons Tremosa. Paldies, priekšsēdētāji. Sveicināts Eiropas parlamentā, sveicienu no manas grupas par to, ka esat nozīmēts par kandidātu uh, priekšsēdētāja vietnieka postenim ECB. Uzdošu vienu jautājumu angliski un spāniski. Jūs atsījāt, ka esat ekonomikas ministrs un jautāju jums, uh, cik ilgi uh, jūs uh, apvienosiet amatus, jo tas varētu traucēt neatkarībai. Tālāk uh, vai jūs gatavojaties nākošajai e, recesijai, lai varētu veikt noteiktas e, pasākums nākotnēm, kādēļ jūs joprojām e, paturat procentu likmes nulles līmenī? Un vai jūs saistībā ar šiem pēdējiem diviem jautājumiem, kādi objektīvi nosacījumi uh, Uh, būtu jāņem vērā, lai celtu procentu likmes un kādas uh, konkrētas uh, politikas jūs realizēsiet, lai samazinātu tātad ECB bilanci. Mm, jā, paldies. Um, Baldies vadītājs sacīja, ka pēc pāris dienām es vairs nebūšu. E, protams, ja mani e, nozīmēs e, šajā amatā, tas notiks burtiski dažās um, tuvākajās dienās. Par monetāro politiku jāpatur prātā to, kā Eiropas biznesa cikls uh, ir tieši tāds pats kā ASV. Monetāro politiku jāpatur prātā to, kā Eiropas eh, biznesa eh, cikls ir tieši tāds pats kā ASV, daudz ilgāk nekā Eiropā, eh, un procentlikums arī bija zemākas, un ir pavisam normāli, kā federālās rezerves sāka uh, celt šīs procentu uh, likmes, veicot arī nekonvencionālus pasākums, lai samazinātu federālo mm, nedaudz citādākā biznesa cikla uh, stadijā, bet uh, es nedomāju, ka mēs būtu atpalicēji, ja mēs runājam par reakciju no monetāras politikas puses. Bet mm, šobrīd ECB e, monetārā politika tiešām pietuvosies e, tam, ko mēs šobrīd vērojam e, monetāras politikas jomā no Federālo rezervju puses. Un, ja mēs runājām, pieeja, un līdz ar to bilance faktiski tās jau ir sekas tam, kā beigsies obligāciju iepirkšanas eh, programmu. Un septembrī mums eh, vajadzēs un darbvietu radīšana, tad daudz uzņēmumu ir slēgti, ir zaudēti miljoniem darba vietu un jauni cilvēki pamet Spāniju, tā kā un darbvietu radīšana, tad daudz uzņēmumu ir slēgti, ir zaudēti miljoniem darba vietu un jauni cilvēki pamet Spāniju. Tā kā, eh, kā jūs varat cerēt, ka mm, tas viss eh, veicinās, piemēram, likviditāti dzīvotājiem. Es tūlīt beigšu. Saka runātāji, mēs, eh, mūsu grupā balsos pret jums, Dekintas kungs, jo tas, es atvainojos, es jums, protams, nepiekrītu. Jūs komentējāt eh, un izteicējāt daudz lietas, kas ir tālu no patiesības. Piemēram, eh, Spānijas ekonomikā ir bijuši ievērojams izmaiņas. Eh, izaugsme ir pāri par 3% IKP, ir radīts jaunas darba vietas un situācija ir daudz labāk nekā tā bija pirms pieciem vai septiņiem gadiem. Uh, Un jūs sacījāt, um, jūs runājāt par um, dažādiem burbuļiem um, un tā tālāk. Nu, vajadzētu skatīties, kas tad ir pamatā uh, ekonomiskai izaugsmai Spānijā. Uh, tas, piemēram, ir pakalpojuma eksports, uh, tā kam nav nekāda sakara ar mājokļu un ekstamo īpašumu burbuli. Tad jūs runājat par 60 miljārdiem eiro jā, tik daudz tika ieguldīts finanšu sistēmā. Šobrīd 40 e, e, miljardi, kas sastādīja tāda riskanto šīs pakotnes pusi, bet jūs redzat, kādas ir rezultāts. Finanšu sistēma ir atpakaļ sliedēs, un e, tur, kur mums bija tāds sadrumstalots tirgus, mums tas vairs nav. Uh, un uh, faktiski maisaimniecības maksā tādas. Jā, esat sveicināt, ministra kungs. Pēdējās dienās uh, Spānijas valdības pārstāvi daži kauninājā Eiropas parlamenta deputāts par to, ka mēs neatbalstot jūs kā kandidatūru. Nu, šobrīd izskatās, ka ir vakance šeit, un kādam no Eirozonas tā šī vakants ir jāieņem. Tomēr eh, kritizēt bijušo Spānijas pārstāvu no jūsu puses, manuprāt, ir ļoti riskanti. Jūs runājat par to, ka neatkarība ir ļoti svarīga šai darbā, un jūs ar savu piemēru nerāda to eh, labāko veidu, kā to darīt. Uh, vidusjūras eh, krājbankas gadījums. Jūs izglābāt šo banku ar 50 miljoniem eiro, ja pareizi atceros. Jūs bijāt valdes loceklis komitejā, kas veica revīziju bankā. Un 1,1 miljārds eh, eiro bija vēlāk glābbankā. Tālāk, Magvan, Jūs sacījāt, ka nacionalizētajiem aktīviem jūs nepiedalījāties. Eh, Bankijā gadījums. Tad jūs iejaucāties vai nē? Jo kā jūs tas garantijas jūs varat sniegt šai iestādē, kas uzraug visu tās, kuras es tikko pieminēju? Paldies! atbildēšu uz šiem jautājumiem eh, pēc kārtas, vienu pa vienam. runāja par 2012. gada situāciju. Un eh, šis jautājums jau ir uzdots vairāk kārt, runājot par ECB neatkarību. Protams, eh, ka tas ir centrālajām bankām pienākums būt neatkarīgiem, un tas ir jums, kā Eiropas parlamenta eh, deputātiem, arī ir skaidrs zināms, jūs arī noteikti iestātos par centrālās bankas neatkarību, un jūs pat neesat banķieri paši. Līdz ar to jūs arguments, manuprāt, nav pamatots. Par bailout eh, glābšanas pasākumiem. Tās bija akcijas, eh, kas nebija kotētas biržā pretēji jūsu sacītēm, tās bija preferenciālās akcijas, un uh, Šādas akcijas var eh, turēt katrs, un tā ir cita situācija. Jā, es biju padomdevējs BMM, bet eh, jūs pieminētais 1,1 miljārds. Tas jau bija noteikts kā glābšanas summa pirms manas iesaistīšanās 2011. gadā. Jā, es biju valdē vienu gadu, manuprāt, veicu labu darbu. Uh, palīdzēja iestāde iziet cauri maksātnespēju, kas attiec uz bankija gad, gadījumu, tā kā banka tika nacionalizēta. Tad es ne, tā arī ne, nevienā brīdī neiejaucos. Bankijai nekad nav bijusi tik liela neatkarība To nesaku es, to saka pašreizējie pārvaldītāji, tā kā jūsu komentāri attiecinām uz periodu pirms nacionalizācijas. Tas bija ļoti sarežģīts eh, periods Spānijas publiskajām finansēm. Bankija bija būtiskākais elements. Eh, neskā, paldies! Paldies, Marko Vallī! Paldies priekšsēdētājiem. Man ir trīs jautājumi. attiecībā uz trešā līmeņa aktīviem ECB un centrālajai bankai kā tādai ir jāizteno mērķis e, sakot inflācijai, jeb, piemēram, arī citi pienākumi varētu būt. Un es vēlos arī noskaidrot e, no jums, kā jūsuprāt centrālā banka viena pati varētu atrisināt problēmas saistībā ar inflāciju, ja ir 19 ekonomikas Eirozonā. Vispirms saistībā ar aktīvu vērtību. Lai šo vērtību noteiktu, kvantificētu. Un, e, protams, ka šie iekšējie e, modeļi ir e, ar zināmiem pieņēmumiem, bet kas attiecas uz rezervēm, es vienmēr biju viens galīgs eh, tests, eh, respektīvi, vai šie aktīvi ir pārdodami tirgū. Un eh, šie modeļi sa sasaistās ar bāzeles noteikumiem. Domāju, ka ECB mandāts šai ziņā ir pietiekami skaidrs. Kontrolēt inflāciju saglabāt šo inflāciju noteiktā līmenī, kas atstāja savukārt pozitīvu ietekmi uz eh, mājasēmniecību ienākumiem, saglabāt šo inflāciju noteiktā līmenī, kas atstāja savukārt pozitīvu ietekmi uz eh, mājasēmniecību ienākumiem, uz konkurētspēju, Turklāt monetārā politika palīdz arī palielināt eh, kopējo pieprasījumu un veicināt produktivitātes pieaugumu. Esmu pārliecināts, ka monetārā politika ir pamatā tiem uzlabojumiem, kurus mēs pēdējos gados esam pie. Man ir divi jautājumi. Pirmais, jūs uzsvērāt ECB eh, eh, e un centrālās bankas neatkarību. Uh, Bet vai jūs neuzskatāt, ka tā kļūst par galveno demokrātijas problēmu Eiropā, ir tīpaši, ja tādi korupcijas gadījumi kā Eiropā, eh, kā Latvijā, eh, centrālajā bankā tiek konstatēti, un eh, vai nevajadzētu paredzēt iespēju piespiest šādas personas atkāpties no amata, pat ja mēs uh, Uh, balstāmies uz uh, tādu nevainības prezumciju, bet vai uh, jūs uzskatāt, ka tiešām ir jābūt akmeni iecirstējušai ECB neatkarībai, kā tas ir Lisabonas līgumā? Nākamais jautājums par ekonomisko monetāro un budžeta politiku. Uh, un šo politik, politisko instrumentu kopumu, vai jūs esat paredzējis to mm, citādi? Jā, paldies. Es tiešām ticu centrālo banku neatkarībai. Gan literatūra par šo tematu, gan pieredze pierāda, ka neatkarīgas centrālās bankas uh, uzrāda labāks rezultāts gan ekonomikā, gan inflācijā Paldies! Pavisam loģiski, kā jūs jau norādījāt, monetārās politikas modeļi balstās uz uh, valūtas fonds, vai tas būtu fiskālais atbalsts ieguldījumu depozīta garantija veidā, vai arī tā kā šis atbalsts backstop tiek eh, veidots, vai tas būtu kā Eiropas valūtas fonds. sava veida apdrošināšanai eh, eh, garantijas tādas kā darba vietām atbilde. Eh, publiskais parāda apjoms un bez riska aktīvi. Un tas nav tāds eirozonas jautājums. Eirozonai nevajadzētu pieņemt lēmums ārpus bāzels konteksta, jo tā ir tāda globāla lieta. Tā kā svarīgi sakot arī tam, kas notiek pasaulē. Otrkārt, tas šobrīd nav aktīvs bez riska. Mums ir jārisina visi šie jautājumi kompleksi. Treškārt, lai pāraut šo saikni starp eh, bankām un valsts kasi, nav jautājums tikai par to, cik daudz publiskā parāda ir banku bilancēs. Tas vairāk ir saistīts ar jautājumu par nepieciešamību samazināt publisko parādu kā slogu uz ekonomiku. Spānijas Kraibankai 2012. gadā būtu bijis publiskais parāds šobrīd, nevis mantotie aktīvi. Bet es minēju, ka tas jau ir tāds globāls jautājums un tam ir jāpievērš ļoti rūpīgu uzmanību. Otrakārt, jūsu minētais ESM backstop, šis atbalsts. Es vienmēr esmu minējis, ka ESM ir jākalpo kā atbalstam attiecībā uz tīrvērtību, kas attiec uz EDIS, uz depozītu apdrošināšanas schēmu. Valstīm ir jāsāk sarunas, bet tas eh, katrā ziņā ir būtisks pīlārs Banku Savienībai. Uh, Domāju, ka mums ir nepieciešams pakāpeniski tuvināties pozīcijām, līdzīgi kā mēs to darījām ar tīrvērtas mehānismu. Nē, eh, labos runātājs eh, noregulēja mehānismu. Vai tas ir SM vai kaut kādā citā ietvarā, bet tas mums ir nepieciešams, lai Edis galu galā eh, tiktu apstiprināts par anticiklisku reakciju. Mums ir nepieciešams budžets, mums ir nepieciešams e, kaut kāds preciklisks pasākums. Tam e, Eiropā varētu būt dažādi veidi, formas, vai tas būtu budžetā kaut kas. Nu, mums ir nepieciešams debatas e, ar bezdarba apdrošināšanu vai kādu citu investīciju fondu, kā Itālijā valdība ir ierosinājusi. kas varētu būt kā alternatīva, bet mums ir jāpanāk vienošanās vispirms savā starpā par to, kāda veida instruments mums ir nepieciešams, kas ar to operēs, darbosies. Un tad ir nepieciešams, lai Eiropas komisija arī strādātu pie tā. Gabriels Mato. Paldies, priekšsarētāji. Labvakar, Gintas kungs. Uh, kā jau vairāk cilvēku norādīja, eh, neatkarība esot eh, tāds eh, laika plānošanas jautājums, bet tā tas pilnībā nav. Mans jautājums ir šāds. Jūs atsaucāties uz nepieciešamību panākt progresu ekonomikas monetārās savienības jautājumā, ņemot vērā, cik tas svarīgi ir monetārai politikai, ņemot vērā nepieciešamību pēc lielākas integrācijas un spēt izturēt eh, negatīvus triecienus, šokus. Jūs runājat arī par Eiropas valūtas fonda nepieciešamību. Kāda būtu jūsu atbildības joma? Jūs runājat arī par uh, slikto kredītu apjomu samazināšanu Spānijā. Mēs redzam, ka šie sliktie kredīti eh, ir, tiek samazināti aizvien aktīvāk. Vai šo modeli var pieņemt arī Eiropas līmenī? Kā jūs skatāties uz ECB jaunākajiem priekšlikumiem, ko ECB ir izteikuši šajā jautājumā? Paldies! Runājot par ekonomikas monetāras savienības nākotni, ja banku savienības nākotni, mums paralēli jāstrādā pie abiem šiem jautājumiem. Uh, Tas, ko es sacīju jau iepriekš, EDIS, depozīta apdrošināšanas schēma, ir ļoti svarīga. Tas ir šis trūkstošais trešais pilārs Banku Savienībā. Jo pilāri nevar būt divi, vajadzīgi ir trīs, lai tiešām sistēma būtu stabila. Un EDIS ir tieši tas, kas pietrūkst vēl. Vienlaicīgi mums ir nepieciešams pieņemt arī riska mazināšanas eh, pasākums, ne tikai samazinot eh, slikto kredītu apmērus, mums ir jāņem vērā, ka šīs saistības ir iz, izdevušas arī bankas, kas nespēja absorbēt zaudējumus, kas nozīmētu, ka e, nodokļu maksātājiem būtu jāsadz zaudējumi. Nu, svarīgi no tā ir izvairīties saistībā ar risku mazināšanas pasākumiem. Tālāk par sliktiem kredītiem. Nu, tā ir diezgan sarežģīta uh, problēma, mums ir jāpalielina rezerves. Spānijā, piemēram, 2012. gadā rezerves bankās tika palielinātas, lai uh, sektu uh, sliktos kredītus uh, vairāk kā 6 miljārdu apmērā. Un tika izveidota sliktu aktīvu banka, uz kurien tika pārcelta šie sliktie kredīti. Un šai struktūrai tad ir laiks rīkoties un banku iestādēm ir iespējams uh, nonākt uh, labākā situācijā. Un šis jautājums ir ļoti svarīgs, tas ir jārisina, un uh, svarīgi ir virzīties uz priekšu Banku Savienības jautājumā bez kādām